baudot eh, vienlīdzīgas tiesības, piedalīties sabiedrīgas politiskajā un ekonomikas dzīvē. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad debates ir eh, noslēgtas. Eh, man bija patiešām gods vadīt šīs debates, ne tādēļ vien, ka tajās piedalījās tik daudz cilvēku, Eh, bet arī, ka patiešām lielākā daļa dalībnieku nosēdēja debatēs no sākuma līdz beigām, kas nekad mūžā nav redzēts. Un, un tas ir vienkārši fantastiski. Sēdēja un klausījās. E, tas ir deputātiem jauna atziņa. E, eh, tā tad piedalīties visā, ne tikai atnākt, norunāt un aiziet. E, Ir svarīgi klausīties kolēģos un reaģēt uz viņu teikto. Tas ir tas, ko mēs gaidām no Eiropas parlamenta deputātiem. Paldies visiem klātesošajiem! Balsojums par šiem ziņošajumiem notiks rītdien pulksten 12. Apsveicu visus! Un tagad nākamais darba kārtības punkts. Proti, Ekas kundzes ziņojums - kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programma. Tagad vārds referentēja. Četras minūtes. Herr talman! Priekšsēdētāja kungs, komisāri, Spānijas prezidentūras pārstāvi, cienījamie kolēģi. 150 gadu laikā Baltijas jūra no neskārtas eh, Arktiskas jūras ir eh, kļuvusi par krīzes avotu, jo eh, pārmērīga minerāla mēslu lietošana, aļģu ziedēšana, tā ietekmē bioloģisko daudzveidību un tās samazināšanu. Baltijas jūras stāvoklis ir ļoti nopietns Eh, pateicoties 90. Eh, eh, gadu panākumiem slāpekļa un fosfora samazināšanā Šobrīd eh, viss eh, austrumu Baltijas jūras reģions ir eh, pārmērīga aļu varā. Un tāpat ir smagie metālu, un par spīti tam, ka ir samazinājies DDT un dzīvesudraba un svina izmešu skaits, es nezinu, vai jūs esat redzējuši aļu ziedēšanu. Tad, kad izdodasmies ar laivu skaistajā arhipelāgā vasarā, un e, tur mums ir desmit centimetru bies e, zaļš, stipri smirdošs paklājs, kas smird pēc aļģiem. Ja e, suņi dzēršo ūdeni, tad viņi mirst Un, e, ja bērni e, peldās šajā ūdenī, tad viņiem rodas vesa vēdera problēmas un viņiem sākas vēmšana. Lai mēs varētu nodrošināt e, pieaugumu un lauksaimniecību, ir nepieciešams, lai mēs palielinātu savas zināšanas par Baltijas jūru. Baltijas jūras ekosistēma ir ļoti kompleksa un to nevar uh, uzlabot bez sadarbības uh, pārrobežu zinātnieku starpā. Ļoti e, daudz pētniecības norisinās jau šodien, bet bieži vien e, nav e, koordinācijas. Lai to visu izmainītu, tad ir priekšlikums, kas šobrīd ir jūsu priekšā un tas saucas bonus 169. Šis e, darbs būs kopīga pētniecības programma starp valstīm, kas atrodas apkārt Baltijas jūrai, ieskaitot arī zinātniekus no Krievijas, lai mēs varētu tikt galā ar vidas izaicinājumiem šajā rajonā. E, bonus tas būtu strateģisks plāns, kopīgs fokus, 500 e, pētnieku no astoņām valstīm Eh, gan Eiropas Savienība, gan Baltijas jūras valstis eh, kopā eh, ziedos vienu miljārdu zviedru kronu vides pētniecības programmai. Tur dzīvo 85 miljoni cilvēku apkārt Baltijas jūrē, un jāsaka, ka to ekonomikas ir atkarīgs no Baltijas jūras. Un tomēr ir daudzas šīs sabiedrības, kas novada savus atkritumus tieši ūdenī. Un, eh, lai mēs uzlabotu situāciju, ir nepieciešams eh, panākt to, lai nebūtu fragmentēta mūsu pētniecība, lai mums būtu pētniecība vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī. Bonus tālāk eh, veidos šo te ietver programmu tehniskai attīstībai un nacionālās programmas dalību valstīs pirmo reizi tiks integrētas kopīgā stratēģijā programmā ar skaidru fokusu. Un pateicoties visiem, kas ir piedalījušies, maniem kolēģiem, Spānijas prezidentūrai, pētniecības e, komisāram, lai tas viss tiešām būtu bijis iespējams. Šāda veida koordinēta vides pētījumi, e, tie nodibinās e, ilgtspējīgu un drošu Eiropu, jo Baltijas jūra ir ļoti dzīvīga. Visas 28 valstis ir, nāk ar piemēriem kā literatūrā, tā mākslā, un mēs gribētu to saglabāt saviem bērnu bērniem. Bonus programma būs kā daļa no šīs sadarbības programmas un platformas. Paldies! Paldies, Ekas kundze! Un tagad komisijas vārdā. Gegen Kvinnai dosim vārdu es, eh, eh, jāsaka, līdz šim neesmu bijis eh, debatēs, kur viņi ir klāt. Eh, Dārgo eh, priekšsēdētāji, eh, es gribētu izteikt savu pateicību Eiropas parlamentam, it īpaši Lēnai Ēkas kundzei, par to, ka tā atbalsta Eiropas komisijas priekšlikumu veidot šādu programmu bonus. Es gribētu pateikties arī ēnu referentiem par konstruktīvo darbu un gribu teikt, ka vides komitejas viedoklis arī mums bijis ļoti svarīgs. Katra no astoņām valstīm, kas ir pie Baltijas jūras, ir arī saprotam, eh, cik ļoti ir sarežģītas un spiedošas problēmas, un eh, to eleganti visi mums pastāstīja eh, Lēna Ēka. Šie, šī slodze tiešām, jāsaka, ietekmē dažādus šos kapacitāti par dažādo kravu pārvadāšanu un tā tālāk. Zinātnē būtu ļoti svarīga loma spēlējama, lai nodibinātu labāku šo ekoloģisko sektoru. Taču fragmentācija un koordinācijas un konsekvences konsekvences trūkums, e, tas samazina e, cenu e, labvēlīgo līdzsvaru. Un līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, ka atsevišķa Baltijas jūras valsts aktīva viena pati nevarēs atrisināt kompleksos problēmas jautājumus šajā reģionā. Un um, jāsaka, ka šobrīd ir steidzamības kārtā jāizstrādā strateģiski un integrēta stratēģija šim reģionam, kas mums ļaus veikt pārrobežu sinerģijas, apvienot resursus un e, nodrošināt e, pārrobežu zinātnieku sadarbību. Tā mēs nodrošināsim Baltijas jūras reģionam ilgspējīgu nākotni. Bonus programma kopā ar Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam dos gan struktūru, gan līdzekļus, lai mēs varētu vērsties pie šiem e, izaicinājumiem koordinētā veidā. Man patīk institucionālais nolīgums par šo bonusu iniciatīvu 2017 gada aprīlī. Un es gribētu arī pateikt, ka ir tiešām žēl, ka nav vienošanās dalību valstu starpā, lai tiešām mums būtu eh, modelis, kā eh, tika sākotnēji norādīts Eiropas komisijas priekšlikumā. Ja mums nebūs eh, finansēšanas modeļa, tad mēs eh, faktiski eh, nevarēsim panākt eh, šādu zinātnieku pētījumu labākos rezultātus, nevarēsim tos pilnīgi garantēt, un tas neļaus mums pilnā mērā realizēt šo pievienoto vērtību un efektivitāti, ko mums varētu sniegt pārobežu sadarbība. Tāpēc Eiropas komisija gribētu teikt, ka šī lēmuma pieņemšanu nevajadzētu uzskatīt par precedentu. Dalībvalstīm vajadzētu tiešām veikt tādu ceļu, lai veiktu pārrobežu finansējumu, un tas būtu uz 185. panta pamata no Lisabonas līguma. Tāpēc Eiropas komisijai ir pārliecība, ka bonus programma tiešām varēs optimizēt uh, vides pētījuma programmas Baltijas jūras reģiona, uzlabot zinātnieku veikt spēju šajā reģionā, eh, panākt lielāku mobilitāti eh, pētnieku vidū un mm, tiešām apvienot pētnieku eh, pūliņus. Tas mums nodrošināt Baltijas jūras valstī ilgspējīgu attīstību. Paldies, komisār! Un tagad vidas komitejas vārdā došu vārdu Rosbaks kundzei. 169. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Bonus 169, tas ir nozīmīgs pilotprojekts, jo runa ir par sadarbību eh, vidas problēmu risināšanā Baltijas jūras reģionā. Šo programmu atbalsta visas Baltijas jūras valstis. E, šī programma ir paredzēta arī valstīm, kuras nav es dalību valstis, bet kuras savas atkritumus ievada Baltijas jūrā. E, Baltijas jūra ir visstiprāk piesārņotākā pasaulē. Bonus programma ir liels uzdevums e, sastādīt Baltijas jūras problēmu sarakstu un tās izpētīt ir papīra fabrikas, ir lauksaimniecība, samazinās zivju krājumu, ir Krievijas gāzes vadi. Tāpēc arī mums ir nepieciešama bonus programma, bet tā nedrīkst stāvēt viena par sevi. Ir nepieciešams, lai to atbalstītu arī dalību valstis. Protams, arī ne tikai ar pilotisko gribu, bet arī finansiāli. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad mm, grupu vārdā, vispirms ETP vārdā, Van Nistelrojas pusotra minūte. Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, referentes kundze. Uh, Manuprāt, īpašas problēmas un Baltijas jūras īpašais geogrāfiskais stāvoklis pieprasa īpašu pieeju. Es esmu gandarīts par to, ka izdevās vienoties e, un ka darbs var sākties, tomēr dažas problēmas vēl pastāv. Komisāra pieminēja, piemēram, kopējo finanšu e, katlu, tātad e, kopējiem līdzekļiem, kas atbilstu starpdisciplinārās pieejas un izcilības principiem. Tad mēs konsultējamies un izšķīrāmies par pragmātiskāku ieju. Valstis var tā sakot iet iepirkties universitāšu projektu sarakstā un iestāžu sarakstā. E, principā es neesmu pret, bet ir jānovērtē, kāda ir situācija. Visam ir jābūt efektīvam. Ja ir iespējama labāka sadarbība nekā agrāk, tad tas būtu arī labs piemērs 2020. Eh, Maksā gan dalību valstis, gan Eiropa, bet runa ir arī par īstenošanu. Runa nav tikai par pētniecību, bet par darbībām, kas uzlabo vidi. Otrais piezīme. Es uzskatu, ka šī te pieeja Baltijas jūrā var būt piemērs citiem reģioniem, citiem makroekonomikas reģioniem, piemēram, Donavai. Un, eh, komisāras kundze, es gribētu lūgt eh, pievērst uzmanību arī šiem reģioniem. Paldies, jūsu laiks ir izsmelts. Un tagad es te frakcijai Gereka kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdi, komisāra kundze. Eh, komisijas sagatavotais ziņojums par priekšlikumu šajā jomā, tātad Baltijas jūras jomā eh, liek pamatu, bet mums ir eh, tātad eh, plašāks rīcības plāns nepieciešams, kas ņemt vērā ne tikai Baltijas jūru, bet arī tās basēnas. Un pētniecība eh, pilotprojektos ir ļoti svarīgi, jo tā eh, at, eh, notiek arī ārpus laboratorijām. Un tas viss būtu jāņem vērā arī komisija izvēlētos neatkarīgos eksperts. Lielākas pētniecības kapacitātes jaunajās dalībvalstīs Baltijas jūras reģionā būtu jāņem vērā šādus faktus. Pirmkārt, pētniecība potenciāli šajās dalībvalstīs ir atšķirīgs un tas uh, arī ir saistīts ar vājām laboratorijām. Šajā kontekstā ir pārsteidzoši, ka 25% vismaz ir jābūt līdzfinansējumam. Otrakārt, var, vairākās valstīs e, ši, šāda prasība ne tikai pretiesiski, bet tā varētu arī negatīvi ietekmēt patreizējos pētniecības pāris treškārt. Strateģiskais posms, tam ir vajadzīgs laiks un to vajadzētu izmantot. Uh, Eh, pirmkārt, mums vajadzētu definēt pētniecības prioritātes Baltijas valstīm un to pamatu, un tikai tad eh, būtu jāizdara investīcijas. Paldies, Gīreka kungs. Tagad Hasī kundze zaļo vārdā divi ar pus minūtes. Paldies. Es gribētu pateikties referentei Lēnai Ekai par lielisko darbu. Bonus pētniecības programma ir atbalstāma un tā turpina Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijā iezīmēto ceļu. Šī eh, stratēģija ir būtiska. Uh, Baltijas jūra kļuva par es iekšējo jūru seš, pirms sešiem gadiem, kad Baltijas jūras eh, tika uzņemts Eiropas Savienība, bet, diemžēl, mēs to esam tā palēni pamanījuši. Kā jau Lēna Eka sacīja, eh, Baltijas jūra ir plaši pētīta, bet pārāk nekoordinētas ir noticis. Eh, koordinēt. Pētniecība varētu būt pamats ES politikai, arī lai to veidot politika eh, mētiecīgāk un inteliģentāk. Es ceru, ka koordinātā pētniecība novedīs pie tā, ka mēs eh, apzināsimies divas lietas. Pirmkārt, to, ka ekoloģijas stāvoklis ir ļoti satraucošs. Runa ir par vienu no pasaules piesārņotākām jūrām Visplašākais bezskābekļa jūras dibens atrodas eh, Baltijas jūrā un ir teikts arī, ka Eiropas lielākais tūkstnesis arī esot Baltijas jūrā. Eh, vēl viena lieta, kas ir jāuzlabo, ir tā, ka mums ir jāsaprot, ka mēs esam vainīgie. Galvenā problēma ir eutrofēšana šanās, un arī um, referenti runāja par eh, tā sekām slāpekļa un fosfora galvenie eh, radītāji ir lauksaimniecība, un te ir runa arī par lauksaimniecību Baltijas jūras telpā. Es ceru, ka koordinētā pētniecība ļaus mums šīs problēmas aptvert eh, labāk un rast arī labāks, inteliģentāks risinājums visām nozarēm, bet galvenokārt eh, lauksaimniecībai, jo šīs mēslojums arī patiesībā ir izšķētības pazīme lauksaimniecībā. Dārgie kolēģi, domāsim arī par to, ka ar pētniecību vien nepietiek. Baltijas jūras glābšana būs iespējama bez būtiskām izmaiņām arī politikā, eh, lauksaimniecības politikā, bet arī citās politikas jomās. Es ceru, ka um, Baltijas jūra gal galā kļūst par veiksmes stāstu un arī pārējā pasaule varēs no tā mācīties. Paldies, tie bija runātāja politisko rūpādā, tagad pārējie runātāji pusotra minūte Karvaljo kundzei. Priekšsēžkungs, paldies, komisārs kundze, es jūs apsveicu ar bonus programmu, kas Eh, veicinās nacionālo pētniecību un arī komisiju papildinās to vidas jomā un e, Baltijas jūras eh, resursu pārvaldības jomā. Modelis ir jaunājums un to varētu piemērot arī citās pētniecības un attīstības sadarbības jomās. Baltijas reģionam tad var sakot citi reģioni, piemēram, Dienvidu Austrum Eiropu un uh, tad arī tur varētu veikt dalību valsts saskaņots pasākums ar komisiju, eh, lai stātos pretīm kopīgiem izaicinājumiem un veicināt ilgspējīgu attīstību šajos reģionos. Eiropas parlaments un komisija vēlas arī izmantot iespēju mm, radīt kopīgu pētniecības programmu Dienvidu Austrumu Eiropai tādās jomās, kā uh, su daudzveidību jūrā, enerģijas avotu jūras un arī e, Atlantijas as e, attīstību. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. E, ir pieteikšies četri runātāji, un pēc minūtes arī es atslēgšu mikrofonu runātājiem. Pirmais runātājs Lūhana kungs. Paldies, priekšsēdī. Eiropas institūcijas vēlas mm, vairāk pētniecību par Baltijas jūras problēmām. Mums ir vajadzīga kopīga rīcība, lai stātos pretīm eh, šiem ļoti smagiem izaicinājumiem un lai visas esošās iniciatīvas apkopot vienā vienotā programmā, kurai jābūt ilgspējīgai. E, šī programma ir ļoti pozitīva Baltijas jūrai, bet patiesībā mums būtu jākoncentrējas ne tikai uz šo reģionu, šāda reģionāla sadarbība būtu jātiecina arī uz citiem reģioniem, piemēram, Vidzjūras e, vai Donals reģionu Tā mēs eh, panāksim konkurēt spējīgu un spēcīgu Eiropu. Paldies tagad, Fokunaits kundze. Paldies priekšēd. Baltijas eh, jūras pētniecības attīstības programmas darbs pie tās ir katastrofisko situāciju īpaši ekoloģiskajā jomā eh, padarījis ļoti redzam, un eh, šeit pasākumus eh, plāno ne tikai es dalībvalsts, bet arī citas valsts. Tātad piesārņotība jau ir simtiem reizes pārsniegus piešavas līmenis dažās jomās, tāpēc bonus programmai ir būtisks ieguldījums dodams Baltijas jūras pētniecībā, tajā būtu ir visaptarošai un objektīvai jāiesaist dalību valsts no citām, eh, dalību pietiek no citām valstīm, un tikai, ja būs nodrošināts pienācīgs finansējums eh, un izaicinājumi tiks saulaicīgi eh, ar tiem strādāts, tad mēs varam nodrošināt, ka Baltijas jūra nekļūs, runātāji tiek atgriezts mikrofons. Tagad Antonesko kundzei. Paldies! Problēmas ar vidi līdzīgos reģionos varētu veiksmīgi risināt, ja pētniecības aktivitātes, kuras veids dalībvalsts, tiktu integrētas savstarpēji. Un tas arī bija pamatā komisijas priešlikumam par bonus 169. Labi. Ka mēs aicināsim komisiju. Uh, rūpēties par eh, programmas efektīvu ieviešanu, eh, sekot līdz tā īstenošanai, eh, kas ir tie mērķi, tās mērķi. Ir labi, ka uzņēmumi var mācīties par tā, tā, to iespējām un plānot investīcijas. Ir labi redzēt, kāda būs šīs programmas īsti rezultāti, pievienotā vērtība videi, pilsoņiem un arī reģionattīstībai, īpaši krīzes apstākļos. Uh, Tagad vārds Sikierska kungam. Dāmas un kungi, es pilnībā atbalstu kopīgo Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmu Bonus 169. Esmu pārliecināts, ka šīs starpvalsts programma pētniecības jomā uh, dos ieguldījumu lielākai efektivitātei mūsu rīcībā Baltijas jūras labā. Uh, un eh, šī reģiona ilgspējībai. Bonus 169 ietver eh, eh, iesaist astoņas valsts. Ir vēl viena valsts, ko sauc par Krieviju. Un arī Krievu pētniekiem vajadzētu dot savu ieguldījumu šajā pētniecības projektā. Projektam vajadzētu zināms priekšlikums dot Eiropas Savienībai, Baltijas jūras attīstībai arī nākotnes makroreģionu izveidu veicinot, kā mēs esam diskutējuši Eiropas parlamentā. Ļoti žēl, ka mēs nevarējām atļauties atklāti diskutēt un noteikt uh, konsekvences draudiem. Uh, runātājs tiek pārtraukts. Tagad vārds Borisa kungam. Paldies, priekšsēd es vēlētos uzsvērt, ka pētniecība eh, par Baltijas jūru būtu jāuztver kā kohēzijas politikas elementu Eiropas saimnībā. Mēs koncentrējamies uz vairākiem horizontāliem aspektiem, tā kā Donavs projekts, Baltijas jūra, eh, Vidzjūra, eh, tas viss ir savstarpēji jāsaist, jo mūsdienās uh, notiek liela tiesniecība ar Ķīnu, tāpēc ir jākoncentrējas uz stratēģijas Baltijas jūrai, jāietver tajā arī TNT starp ziemeļiem un dienvidiem. Uh, es ceru, ka Baltijas uh, jūra saistīs ar TNT ar dienvidiem. Paldies! Un tagad došu vārdu komisāras kundzei eh, atbildēji. Like to... Es gribētu izteikties savus pateicības vārdus eh, referentam un desmit parlamentāriešiem, kas ir atvēlējuši laiku, lai piedalītos šajā diskusijā vēlējā vakara stundā. Es domāju, ka tiešām runājot par kooperatīvo uh, elementu ar eh, septīto ietveru programmu, tas ir beidzot pasniegts, un tas tiešām ir politisks pas, eh, sasniegums. Bonus iniciatīva palīdzēs Baltijas jūras uh, reģiona valstīm efektīvāk ķerties pie kompleksās uh, vides eh, problēmas šajā reģionā, eh, rādot sinerģiju un novēršot eh, dubultošanos. Un līdz ar to skatoties uz globālajām mm, problēmām, runājot par klimatu izmaiņu, e, enerģētiku, barību, pārtiku, tad, e, protams, mums ir jāskatās, e, jo 165. pantā iniciatīvas ir tās, kas ķeras pie dažām šīm problēmām. Pieredze, ko mēs iegūsim, mums ļaus atrast vēl efektīvākus veidus, kā mēs varam sadarboties Eiropas līmenī un pilnīgi izmantot kā nacionālās, tā kopienas zinātnes programmas. Un pagājušajā janvārī, kā jau es teicu savā ratifikācijas runā, es uzskatu, ka e, tiešām mums jāstrādā ir kopā, e, vienotības garā, ja mēs gribam sasniegt šos mērķus. Tāpēc ļoti ir svarīgi mūsu nākošā ekonomiskās izaugsmes vārdā e, panākt to, lai Eiropas Savienība kļūst par globālo līderi zinātnes un inovāciju jomā. Paldies! Paldies! Un visbeidzot, eh, uzklausīsim Ekas kundzi un nevairāk kā divas minūtes lūdzu. Paldies! Eh, bonus tiešām ir kā pilotprojekts 185. Eh, pantas izpratnē. Un es varu apgalvot visiem, kas strādās bonus programmā un visiem, kas eh, par to lasīs vai kurus tas skars, tas nav viegli. Nebūt nav eh, viegli eh, apvienot Eiropas Savienības pētniecības finanses kopā ar valstiskajām finansēm. Tas ir liels izaicinājums. Nebūt nav viegli koordinēt dažādas akadēmiskās pētniecības kultūras, jo ņemsiet vērā astoņas valstis, 500 zinātnieki, nav vienkārši. Un tad vēl visi pārējie, kas revidēs un kontrolēs, ka, lai mēs daram šīs lietas efektīvi. Un tas mums prasīs ļoti daudz no iesaistītiem zinātniekiem, tas prasīs daudz no dalībvalstīm un to valdībām, un es varu apgalvot arī, ka tas prasīs stingrus politiskus lēmumus un cietu politisko vadību, bet mums tas ir jādara. Mūsu zinātniskajām programmām jābūt izvērtētam, mums jāuzņemās liela atbildība, tāpēc, ka mums nepieciešams atrisināt kopīgi Baltijas jūras problēmu. Taču mums vajag atrast arī modeli, kā mēs varētu virzīties uz priekšu arī citās Eiropas daļās. Te runājam par lielo, lielo upju likteni, par vidusjūru un vispār, kā mēs izturamies pret kopīgiem resursiem no e, nodokļu maksātāju naudas skatiena. Baltijas jūra ir daļa no mūsu kopējās valdi, va, kultūras. Eh, vikingi, viduslaiku tirzniecība eh, un tad augstais karš. Un šobrīd eh, tā ir jūra, ko mūsu bērni mīlēs, un mūsu uzdevums būs to pārvaldīt. Un tāpēc, domājot par šīm grūtībām un izaicinājumiem, es gribētu pateikties visiem iesaistītajiem, un darbs nebūtu nav beidzies ar šo lēmumu, ko mēs pieņemsim šeit ar šo dokumentu, ko parakstīsim. Tieši tagad darbs sāksies. Paldies! Paldies, Ekas kundze. Līdz ar eh, to eh, šīs debates mēs noslēdzam. Eh, balsojums notiks rīt. Un ķeramies pie nākošā darba kārtības punkta. Un šeit gribu jums atgādināt,